przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Dāmas un, Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, es uzsākšu šodienas sanāksmi. Man ir e, skumja ziņa paziņojama. franču policists Žanšuš Mero, viņa nošāvusi ETA, un tas parāda, ka terorisma problēma Eiropā vēl nebūtu nav atrisināta. Manā vārdā un parlamenta vārdā es vēlētos izteikt līdzjūtību ģimenē. Es ceru, ka Francijas un Spānijas policija šeit panāks taisnīgumu un eh, šīs slepkavības izdarītāji tiks saukt pie atbildības. Vēl viena ziņa. Kubā apmēram 30 demonstrācijas dalībnieki, sieviešu kustības demonstrācijas dalībnieces ir saņemtas cieta arestā, un tās ir uh, ieslodzīto meitas, kas sēž cietumā. Parlaments uh, pirms kādu laiku piešķīra Saharova balvu cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Tādēļ šodien mēs domās varam atbalstīt Kubas sievietes. Nākamais punkts darba kārtībā - kopīgas debates par diviem ziņojumiem par Eiropas centrālās bankas gada pārskatu, gada pārskats par eirozonu. Vispirms Edvārda Šiklūnas ziņojums par Eiropas centrālās bankas gada pārskatu par 2008. gadu. Tālāk būs Svena Gigolda ziņojums par gada pārskatu par eirozonu un valsts finansēm 2009. gads. Vispirms es gribētu dot vārdu referentam Edvardam Skiklonis kungam. Lūdzu. Prieksēdētāji kungs, divi pēdējie gadi ir bijuši vieni no nopietnākajiem Eiropas centrālās bankas eh, dzīvē, kopš tā ir sākus darboties. Manā ziņojumā par ECB gada pārskatu par 2000.